All right. Uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome to our. Labrīt, dāmas un kungi, sākam mūsu komitejas sēdi. Pirmkārt, jāizziņo izmaiņas darba kārtībā, ja tādas ir, bet tādu nav. Tāpēc mēs apstiprinām darba kārtību un pārējām pie Eh, īsts atskaits par koordinātoru sanāksmi, kas notika vakar vakarā. Tika pieņemti vairāki lēmumi. Tika apstiprināta delegācija uz Itāliju martā, tātad kuri deputāti brauks. Mēs atbalstam uh, Eurochambers lūgumu izmantot uh, mūsu telpas uh, uzņēmumu sajietam šī gada otrā pusē. Tāpat pieņemam lēmumu izvērtēt Eiropas pētniecības eh, zonas devumu un aicinam eh, grupām izteikt idejas attiecībā uz dažādiem semināriem un aktivitātēm, ko varētu veikt. Uz priekšsādātājām tika dots uzdevums izstrādāt vēstuli atbilstoši vienkāršotai procedūrai, nospraužot mūsu prioritātes 2015. gada budžetam, priekšsādātājiem tika dota tāpat arī mandāts paust itra pozīciju pār nolīgumu ar Maroku. Un tika panākt vienošanās atlikt lēmumu pār komitejas atzinuma izteikšanu par ETS, tirgu stabilitāti. Pēc priekšsēdētāja sazināšanās ar vides komiteju un um, laika grafika noskaidrošanas, tātad tika panākt vienošanās atgriezties pie šī jautājuma nākošā koordinātora sanāksmē. Vai ir kādi jautājumi par šo sniegto informāciju? Vai arī tas viss ir saprotami? Acīmredzot, jā, paldies. Tad pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas ir ziņojums par kopuzņēmuma Shift Trail izveidi. Tas ir uh, Andries uh, Marēja ziņojums, un es dodu vārdu referentam. Gracias, presidente. Bueno, este informe, como se sabe, forma parte de un paquete. Paldies, priekšsēdētāji, kā jūs zinat, šis uh, ziņojums ietilpst uh, tādā dokumentu pakotnē, kas ir nedaudz novēlota. Un doma. Ir aplūkot to faktu, ka šī kopuzņēmuma jautājums ir zināmā mērā nobloķēts ar uh, dzelzceļa Uh, likumdošanas dokumentu pakotni. Tagad esam izvērtējuši situāciju un norādījām jau uz vairākām jomām, kurās procesi nav notikuši, jo nav pieticis koordinācijas vai arī ir pārklājušies kaut kādi darbi. Nav bijusi tā mobilizācija, kādu mēs esam gribējuši, cerējuši redzēt no privātā kapitāla ieguldījuma puses, tāpat ir no MVU. Tātad šīs pakotnes ietvaros doma bija pastiprināt centienus pētniecības un attīstības jomā, censties samazināt izmaksas. Attiecībā uz transporta dzīves ciklu, tā lai, teiksim, būvniecība, uzturēšanas izmaksas un tā tālāk. Tātad, lai to visu saskaņot un tāpat, lai uzlabotu kapacitāti, tāpat arī, lai nodrošinātu labāku drošību un uh, izmantojamību un tam līdzīgi jautājumi ir vispārējais strateģiskais plāns. Eiropas stratēģijas ietvaros veicināt pētniecību un izpēti piecās jomās pirmkārt eh, pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu uzlabošana, eh, augst, liela ātruma pakalpojumi, eh, drošāki pakalpojumi, labāka transporta plūsmas un infrastruktūras pārvaldība, labāk plūsmas pārvaldību, tāpat arī centieni, lai izvairītos no negatīvām ietekmēm, tāpat uh, izmantot viedu sistēmu, uzlabot viedu sistēmu izmantošanu, tāpat arī izsināt dažādas sarežģītas situācijas, piemēram, kā veikt kādu konkrētu pārbraucienu un tā tālāk, tā arī loģistisko pusi. Esam piefiksējuši, ka šeit ir vairākas atvērtas iespējas, bet, mūsuprāt, būtu svarīgi arī un par to esam iesnieguši grozījumu, uzlabot līdzdalību. Un iespējas dot ieguldījumu. Un te mēs runājam par uzņēmumiem, kas te piedalītos, ja vien tā tad viņiem ir 30 miljoni uh, kapitāla iespējas un apņemšanās iesaistīties darbā uz septiņiem gadiem. Tātad mēs esam gatavi nu, uzņemt uzņēmumus, kas gribētu līdzdarboties. Budžets, protams, ir samazināts tagad mums ir apmēram 420 miljoni, 900 miljoni vietā, kas bija sākumā paredzēti. Un mēs nedomājam, ka viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Esam iesnieguši grozījumu attiecīgi. Dibinātājiem ir 40% uzņēmuma. 40 vai 60% un tad pārējiem 30%. Mēs domājam, ka uh, atvērti konkursi, tur mēs bijām cerējām, ka būs uh, lielāka interese, bet tā tas nav bijis. Attiecībā uz pārvaldību tas mums šķiet arī viens fundamentāli svarīgs jautājums, un tur kopīgi vajadzētu darboties komisijai, biznesa partneriem un tāpat arī iesaistītiem asociētiem partneriem. Mēs gribētu arī vienmēr atvērtus pieteikumu uh, konkursus un gribu uzsvērt, cik svarīga ir uh, dzelzceļa transporta aģentūras nozīme. Tā jābūt publiskai iestādei un tā jānodarbojas ar notiekošajām procedūrām. Tāpat jāpeic arī tirgus konsultācijas, un jau mēs esam redzējuši tādas izcelības piemērus šajā jomā. Ir bijušas tehnoloģiskās iniciatīvas, iesaistot uh, kopu uzņēmums un tā tālāk. Mēs domājam, Shift to Rail iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga, lai uh, atvērtu visu šo jomu un dot iespējas tiem, kas var izpildīt šīs pieteikšanās prasības, un mēs gribētu, lai būtu šādi asociētie locekļi vairāk, lai vietē vairāk iesaistītos, lai viņi arī spēlētu tādu nozīmīgāku lomu, un ceram arī uz MVU līdzdalību. Tātad esam iesnieguši grozījumus, kas viss ir vērsti šo mērķu sasniegšanai un uh, nodrošināšanai. Mēs gribam dot iespējas transporta jomai un arī ceram uz privāto un publisko partnerību sadarbību šajā kontekstā. Tātad tāda ir galvenā doma šajā ziņojumā, ko mēs uh, apspriežam. Paldies uh, referentei. Un tagad dod vārdu ēnu referentiem. Kavalija kundze, man šķiet, jūs runājat, runāsiet Odī kunga vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji kolēģi. Odī kolēģis gribētu atvainoties, tāpēc, ka viņš, diemžēl, nevar privātu iemeslu pēc nevar būt šeit klāt, un viņš man lūdz nodot uh, savu sakāmo šajā jautājumā. Uh, transports ir ļoti svarīgs komponents apvārsnī 2020. Kā jūs zinat, ir uh, sešas kopējas tehnoloģija iniciatīvas, privātās publiskās sadarbības modelis, uh, Eh, tad tiek veicināts, un tas ir tāds ļoti unikāls un veiksmīgs. Šīs dienas tēma Shift to Rail ir jauna veida uzņēmums, ko atbalsta arī Tautas partijas grupa Dīkungs gribētu eh, pateikties Eiropas komisijai un visiem, kas ir iesaistīti šī priekšlikuma izstrādē. Viņš tāpat gribētu pateikties visiem nozars pārstāvjiem UNIF ietvaros, kas ir strādājuši arī pie šī projekta uz galda esošais priekšlikums tiešām ir labs. Adīkungs gribētu uzsvērt, ka viņš pilnībā atbalsta horizontālos grozījumus, eh, par kuriem ir balsots arī saistībā uz, ar citām tehnoloģiskām iniciatīvām, eh, par izpildi, to pārvaldības struktūru un eh, starposmu izvērtēšanu un tāpat arī izmaksām. Tomēr par budžeta samazinājumu 5% apmērā uh, Eh, par to Odīkungam ir zināmas šaubas. Shift to Rail ir eh, pārunāts un izstrādāts pēc balsojuma par apvārsni 2020 un pēc diskusijām par budžetu. Budžets, eh, ko ierosinājusi komisija, jau ir balstīts uz samazinātu summu 70 miljārdiem. Vēl 5% samazinājums to nozara varētu saskatīt kā atbalstu trūkumu no Eiropas parlamenta puses šim ārkārtīgi svarīgajam sektoram. Bez tam Shift to Rail ir arī tāda specifiska iezīme zinātniskās pētniecības un inovācijas pilnībā tiks finansētas no, no tehnoloģisko pārnešu līdzekļiem un nav paredzēts izmantot citus apvārsnes 2020 līdzekļus šim konkrētajam projektam par grozījumiem ko iesniegus referents. Odīkungu satrauc ierosinātās izmaiņas pār eh, dibinātāju locekļiem un eh, attiecīgi sadalījuma procentuālās daļas. Tas apdraud līdzsvaru, kāds bija rasts, un uh, tur vajadzēs atkal jaunas sarunas ar komisiju un visām iesaistītajām pusēm, un šādā gadījumā varētu būt sarežģīti panākt vienošanos pirms aprīļa Varbūt, ka referenti varētu mm, pārdomāt to un attiecīgi mainīt savu darbu kalendāru. Odīkungs tāpat uzskata, ka uh, dibinātāju, asociatīvo locekļu un partneru jautājums ir jāizskata pašiem nozars pārstāvjiem, un to nevajadzētu risināt politiskā līmenī, kā piemēram šeit. Šī iemesla pēc Odīkungs ir ierosinājis sakojošu tekstu par šiem jautājumiem ar cerību, ka Andrējas Barē kundze un arī citi rēnu referenti to varētu atbalstīt. Tā tad attiecībā uz uh, dibinātājiem, ņemot vairāk, ka ir noslēgts saraksts otrajā pielikumā, un ka tās ir juridiskas personas, kas ir apņēmušās uh, sniegt savu ieguldījumu vismaz 3 miljoni uh, Shift to Rail darbības uh, garumā. Asociatīvie locekļi, kas kā vienota juridiska persona atbilst uh, sarakstā nosacījumiem, kas ir punktā 1,2. Tātad, un te man arī pilnīgs teksts ir uh, priekšā, ja Barija kundze gribētu saņemt konkrēt šo dīkunga tekstu. Odīkungs vēlreiz atvainojas par to, ka viņš nevarēja būt šeit klāt. Un viņš cer, ka būs attiecīgs politiskas izmaiņas šajā līgumā un ka Grieķijas prezidentūras laikā mēs atradīsim kompromisu tā, lai varētu nobeigt darbu pie šī dokumenta šī sasaukuma laikā. Dosie ir ārkārtīgi svarīgs Eiropai kopumā. Paldies! Thank you very much, Mrs. Cavallo. Uh, Mr. Johansen. Paldies, Cavallo kundze. Johansen kungs, jūs runāsiet kā nu referents vai jūs vienkārši gribējat piesaistīt man uzmanību? Es izteikšos, bet ne ēnu referentu vārdā, bet man būs ko teikt pašam. Paldies Johansson kungam. Eller kungs. Thank you very much. Um... Paldies. Es gribētu sadalīt savu uzrunu divās daļās. Pirmkārt, procedūras daļa. Domāju, ka te ir jāsaprot, ka Shift to Rail ietilpst lielākā pakotnē attiecībā uz inovācijām un um, attīstību, bet reāli tas nav koplēmuma jautājums. Tātad Itri nobalsoja par šo pakotni pagājušā mēnesī. Mums ir šī horizontālā vienošanās un tāpat arī attiecībā uz budžetu, ka mēs īstenosim horizontāls samazinājums nevis tāpēc, ka mēs to gribam samazināt, bet tas vienkārši atspoguļo samazinājums kopējā budžetā, kas ir vēl lielāks nekā 5%, ko, par ko lēma Itri komiteja. Pirmajā trialogā darbs bija veiksmīgs pie šiem horizontāliem jautājumiem. Padomē izdevās sasaistīt visus šos dokumentus kopā, un no mana viedokļa būtu svarīgi tās, ir sevišķi ņem, ņemot vērā laika grafiku. Neformāli mēs panācām vienošanos ar padomi ka jāturpina sarunas trialogā, pretējā gadījumā tas eh, būs konsultācija procedūras ietvarā un es eh, uzskatu, ka mums sāk pietrūkt laika un jārīkojas ātrāk. Pēc būtības man ir tāda dziļa izpratne, ka Spānijas eh, referentei ir interesi, lai mēs atkal atvērtu šo jautājumu, jo Eh, no Spānijas uzņēmumi ir tādi ļoti lieli centieni iekļūt šo dibinātāju grupā. Es neesmu pret to pēc būtības, bet domāju, ka problēma ir eh, principiāla. Ja parlaments atkal atvērs pakotnes, par kuriem, teiksim, ir bijušas sarunas jau trīs gadus starp nozaru un eh, komisiju, un it īpaši nozari, tad, eh, ja rastos problēmas ar eh, jebkuru uzņēmumu, uz kuru attiecīgi būtu bijuši pieņemti lēmumi konsorcija dibināšanai, tad, nu, tas radītu tādu problemātisku situāciju. Otrais, 15., 17., 24. grozījums attiecīgi var radīt problēmas, ja mēs eh, atkal atveram šo dibinātāju sarakstu un otrām kārtām. Tāpat būtu problēmas ar grozījumiem par eh, šo dibinātāju procentuālo eh, daļas sadalījumu. Arī te ir zināmi horizontālai aspekti, kas izriet no tiem noteikumiem. Mēs gribam naudas līdzekļu sadalījumu procesu padarīt pēc iespējas caurskatāmāku un nodrošināt, lai ne viss tiktu dots tikai šo dibinātāju ziņā atstāts Un tas, kā referenti to atspoguļo, tas tomēr neatspoguļo reālo situāciju šajā sektorā. Lielāks ieguldījums tiek paredzēts lieliem uzņēmiem, kuriem tomēr nav tāds reāls kapacitāts to darīt. Tā ka es domāju, ka te ir tā, tā ļoti skaidra principāls sapratne, vienošanās starp nozaru un um, visām pusēm, pat arī MVU, ka uh, šis sadalījums, kas ir domāts 40% dibinātājiem, 30% asociētajiem un 30% MVU, tātad vai šis sadalījums ir reāls, jo pretējā gadījumā nu, tas jau ir arī jautājums par sadalas procesu, par kuru savukārt notika sarunas konsorcijā ar komisiju, un ja mēs te sāksim tagad jaukties iekšā, tad radīsies liels juceklis jo tas principā sagraus uh, iepriekšējo trīs gadu darbu un nešķiet, ka tur būs kaut kāds uh, kolosāls risinājums iespējams. Un komisija to atkal uzsvers kā tādu konsultāciju jautājumu, konsultācijas procedūru. Un tā būtu tad milzīga eksplozija, jo principā visiem uzņēmiem būtu atkal jāatgriežās pie nulles punkta, un mēs aprīt plenārsēdē nevarētu pie šī jautājuma vairs atgriezties kā plānots, un tā rezultātā būtu tāds otrais darbības vilnis, kas varētu vilkties līdz 17. gadam, un tāpēc es domāju, ka ir jāpieņem, jāsaprot tas, ka tagad ir, zinām, horizontāli priekšlikumi, tie ir jāpārnā referenti, un reālā veidā Mums tas viss ir jāiekļauj, jācenšas to iekļaut esošajā trilogā, jo pretējā gadījumā tas pārtaps vienkārši par konsultāciju procedūras failu, un tas vairs nebūs tajā līmenī, kad mēs reāli varam vest sarunas ar komisiju un padomu par šo jautājumu. Paldies. Uh, Mr. Vidal Quadras. Paldies, Vidal Quadras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas dzelzceļa nozarē ir pietiekami daudz konkurences, un tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi ātri. Tā ir joma, kur kaut kas notiek katru dienu. Un ņemot vērā globalizāciju, Eiropas uzņēmumiem arī nevienmēr ir tik vienkārši uh, izdzīvot šajos konkurences apstākļos. Uh, uzņēmumi attīstās un es domāju, ka šajā nozarē slēpjas daudz um, potenciāla. Protams, mēs piedzīvojam kompetenci no citām pasaules daļām un mums nevajadzētu atdusēties uz lauriem. Šī kopuzņēmuma iniciatīva paver jaunas iespējas, mēs to atbalstām un domāju, ka komisija ir darījusi pareizi to piedāvājot. Referenti piedāvā veidot publiskās un privātās partnerības, eh, eh, veicināt izpēti, attīstību un jāsaka, ka mūsu dzelzceļš varētu būt avangardā līdztekus saviem sāncenšiem citos pasaules reģionos. Prioritāri jau. Pateicoties ziņojumam mēs paveiksim lielu darba apjomu jau šajā sasaukumā. Es vēlējos pateikties referentēji, viņa patiešām ir strādājusi ļoti aši un sagatavojusi labu pārdomātu tekstu redakciju. Protams, ir piedāvātas arī dažādas izmaiņas, pielāgojami vairāk elastības, ja tiek runāts arī par uh, kopuzņēmumu valdes locekļiem. Uh, Mēs negribam, lai lielie Eiropas uzņēmumi cīkstētos savā starpā. Mēs īstenībā vēlamies radīt uh, pamatu sadarbībai un, uh, teiksim, tam, ka daudz kas tiek veikts kopīgiem spēkiem, nevis, uh, lai uzņēmumi tikai visu laiku nepārtrauk konkurē cits ar citu jāparūpējas, lai viss sektors uh, tiktu iesaistīts šajā darbā, nevien paši lielākie uzņēmumi. Referente piedāvā uh, procedūras, uh, lai ievērotu caurskatāmību, neatkarīgus izvērtējumus arī tad, kad notiek izsoles, un domāju, ka tas ir labs ziņojums, priekšlikums pavērs uh, sektoram daudzas iespējas, referente ir paveikusi patiešām daudz, un mums ir jāstrādā pēc iespējas ātrāk, lai mēs šo darbu varam nobeigt pirms vēlēšanām. Paldies, Prodikungs! Paldies, Vērslēkungs! Pavisam īsi izteikšos. Šī iniciatīva ir ļoti būtisks instruments, un galvenokārt tas ir būtisks Eiropas pārindustrializācijām, kas ir ļoti svarīga lieta, lai atjaunotu ekonomisko izaugsmi un kas attiecās uz vidas aspektiem. Tas ir tāds transporta veids, kas ļauj apvienoties darbā daudziem konstruktoriem no dažādām valstīm vienotā Eiropas sistēmā. Un līdz ar to tiek sasniegta uh, pilnīga uh, savietojamība visās uh, līnijās, visās valstīs. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Es arī varu piekrist eh, tam, eh, ka ir eh, jāapvieno spēki, lai tas tiktu panākts šīs, šīs sasaukumā laikā. Jo industriālā attīstība, protams, nevar gaidīt. Un es vēlētos arī uzsvērt to, ka tas varētu būt kā apstāklis, kā labvēlīgs apstāklis, lai varētu panākt eh, to, ka eh, pārval... transporta sektoru pārvalda Eiropieši, un tādā veidā eh, tiktu panākt Eiropas transporta optimizācija. Jo mēs arī būsim galvenie šī transporta veida izmantotāji. Ja būtu tāds augsta, lielā ātruma, tad Eiropas uh, uh līmeņa uh, pakalpojums, tas būtu ļoti būtiski. Uh, un tas būtu ļoti būtiski arī, uh, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Tāpēc ir tiešām jāpieliek uh, visi spēki, lai mēs varētu ātri pabeigt darbu uh, pie šī dokumenta. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies, uh, Delka Stiljo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Arī es no savas puses vēlējos uzteikt mūsu referenti īstenībā viņai nācās strādāt visai grūtos apstākļos, bija um, jāsasteidz savs darbs. Un uh, līdzīgi priekšlikumi, protams, uh, mūsu darbkārtībā ir bijuši arī iepriekš uh, par dažādiem kopuzņēmumiem un tā tālāk. Un uh, referentei nācās cīnīties ar dažādām grotībām, vajadzēja strādāt uh, pātrinātā tempā bet es gribēju teikt, ka šis ir viens no sektoriem, kas ir uh, ļoti globāls, ar globālu raksturu, tas ir um, sastopams gandrīz visās valstīs. Eiropas uzņēmumi joprojām demonstrē um, labu konkurētspēju, un tie var konkurēt ar citiem uzņēmumiem starptautiskā līmenī un tiek arī atzinīgi vērtēti visā pasaulē mums vajadzētu līdz ar to ar pietiekamu pietātu attiekties pret šo eh, nozari. Ir sarūktinoši. ka mums bija atvēlēts maz laika šī priekšlikuma sagatavošanai un Ja mēs tagad visu neatrisināsim, tad uh, varbūt uzņēmumiem būs vairāk grūtību nākotnē, runājot arī par iesaisti dažādos projektos. Es īstenībā atbalstītu katru iniciatīvu uzlabot teksta uh, redakciju. Es vēl neiepazinos pietiekam pamatīgi ar Rīkunga priekšlikumu, bet uzskatu, ka referentes priekšlikumas. Uh, un arī citu kolēģi iesniegtie grozījumi ir rūpīgi jāizpēta un um, šajā uh, īsā brīdī, kas mums atvēlēts, ir jāmēģina strādāt pēc iespējas efektīvāk un jāparūpēs, lai citu uzņēmumu varētu vieglāk piedalīties šādos projektos. Paldies, tagad Johansson kungs. Tack så mycket. Eh, jag vill göra några kommentarer först. Eh, tycker jag det... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir dažas piezīmes. Iepazīstoties ar Shift to Rail iniciatīvu, es sapratu, ka tā varētu uzlabot Eiropas Savienības nozars konkurētspēju. Protams, ir ārkārtīgi mm, daudz izaicinājumu, domājot par sociālo attīstību, bet, protams, ir jāpadomā par labākiem savienojumiem Eiropā, lai cilvēki varētu nokļūt viens pie otra. Es piekrītu lielā mērā Ēlera kunga teiktajam. Uh, lai varētu būt tādas loģiskas sasaistes starp šo un citiem PPP. Ir jābūt saskaņotībai, kohēzijai un, protams, ir jābūt pietiekami labai dažādu transportu veidu saspēlēji un uh, ir jāievēro horizontālās normas, kas attiec uz visu pakotni. Savādāk mēs patiešām uh, varētu būt drīzāk zaudētāji nekā ieguvēji. Ir jābūt holistiskai pieejai un Ēlera kungs ir ārkārtīgi daudz darba ieguldījis pie pakats, pakotnes izveidas, un Es zinu, ka sarunas bija ļoti garas un sarežģītas. Esmu nedaudz piesardzīgs iesniegt grozījumus. Mēs esam vienojušies, uzņēmumi ir vienojušies jau par daudziem aspektiem ar komisiju. Mums ir jāiet uz priekšu, nevis tagad viss jāsarežģīja. Atsaucoties uz Odī kunga teikto, viņš vaicāja par to, cik tad eh, prātīgi tagad šajā laika brīdī būtu mainīt eh, noteikumus partnerībai un iesaistē projektos un tā, bet mums taču vajadzētu visu vienkāršot. Vēl kāds jautājums, tas īstenībā ir viens no referents sagatavotiem grozījumiem numur 16. Komisija runā par high capacity vilcieniem, par lieljaudas vilcieniem un uh, uh, referente runā par uh, ātrvilcieniem, high speed trains. Es tātad nesaprotu, kāds tam ir attaisnojums. Ja referente saka, ka tas sasaucas ar citiem um, balsojumiem arī uh, ITRE komitejā, Protams, ātrvilcieni ir ļoti laba lieta. Es esmu arī veicis zināmu to lobiju Zviedrijā, bet šis termins lieljaudas vilcieni, tas īstenībā ir daudz um, plašāks un krāvu vilcieni, tie arī īstenībā, tiem drīzāk atbilst šis termins high capacity. Uh, Tā tad ir jāsaprot, kurus eh, terminus, kuras definīcijas mums te ir jālieto. Protams, ir arī daudz dažādu sociālo izaicinājumu un jāpadomā par labāku visu uh, komponentu saspēli. Paldies, Trautmans kundze, tagad. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atgriezties pie šiem ekonomiskajiem apstākļiem. Shift to Rail. Es sekoju šim projektam no sākuma un domāju, ka pēc eh, sarežģītām sarunām ļoti svarīgā sektorā, no kura ir ļoti atkarīga mūsu ekonomikas atjaunošanās un augšupēja, esam nonākuši pie priekšlikuma, kā jau te tika teikts un diskutēts. Līdzīgi kā tas bija klīņa skai gadījumā. Es gribētu pateikties Eh, kolēģei referentei, kura ir veikusi ļoti būtisku darbu un kura cenšas eh, lielus un mazākus partners iesaistīt šajā iniciatīvā. Tāpat laikā eh, zinām, ka ir noticis ļoti intensīvs lobby darbs un ņemot vērā to, ka ir veikts arī strateģisks darbs Ir nepieciešams ilgtermiņa finansējums, kas ļaus uzņēmiem, kas būs galvenie finansējumi, tātad privātiem uzņēmiem, būt drošiem, ka būs ekonomiskais eh, līdzsvars un lai viņi arī gūtu kaut kādu atdevi savām investīcijām. Tātad man ir jautājums mūsu kolēģei, jo man zināmā mērā izbrīna tās izmaiņas, kas ir ienestas priekšlikumā, un konkrētāk eh, dibinātāju Uh, ieguldījumā, kas pāriet no 40 uz 30 procentiem, kas nozīmē, ka Eiropas ieguldījums 45,5%, 36 uh, vai 34 tagad būs, uh, kas zināmā mērā atkal apdraud šo investīciju atdeves iespējas vidējiem un mazākiem uzņēmumiem, kas arī ir šajā sektorā un kuriem ir ļoti nepieciešama šī iniciatīva Viņi negraust līdzsvar šiem lielajiem uzņēmumiem. Tāpēc šobrīd man ir bāžas par šī priekšlikuma, kā lai saka, tādu stiprumu, spēcīgumu. Jo pēc konsultācijām ar parlamentu tāpat laikā atkal tiks uzlikt kaut kāda cita nosacījuma tam, par ko tik ilgi tika diskutēts, par ko mēs vienojāmies. Uh, un kas varētu apturēt šo iniciatīvu no realizēšanās. Ja mēs gribam strādāt nopietni, tad ir jābūt tādiem loģiskiem, saprātīgiem un jābūt ļoti stingriem, ka tie, kas veic lielāko daļu investīciju, to var darīt līdzsvarotos apstākļos starp Eiropas Savienības ieguldījumu un viņu pašu ieguldījumu jo tā būs garantija, lai katrs varētu piedalīties, iestāties šajā projektā un lai viņiem būtu arī kaut kādas veiksmas garantijas. Tas ir viss, kas man sakāms, tā tad es uzdodu jautājumu uz kolēģei. Es uzklausīju um, ļoti pozitīvo priekšlikumu. Jā, es saprotu, ka arī vidējiem un mazākiem uzņēmumiem tiem ir jāiesaistās. Es uh, atbalstu dzelzceļu gan kā pilsētas transportu, kravas pārvadājumu un vispārējo. Jo ir jādomā par uh, dzelzceļa pārvadājumu attīstību, kravu pārvadāšanai, un tieši tāpēc ir nepieciešams uh, šis projekts uzņēmumiem. Ir nepieciešams, lai būvētāji un dzelzceļa nozars operātori šeit saskaņot savu darbību. Tas ir svarīgākais. Tātad mums ir jāpieņem šeit strateģiski lēmumi un jāpieņem tie tādos ekonomiski drošos noteiktos apstākļos un uzcīmos uzņēmējiem. Um. Paldies! Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Ēler kungs, lūdzu. Um, I'm, I'm, I'm very grateful for the intervention. Trautmans kundzes. Uh, izteikumi man šķiet ļoti vērtīgi. Protams, mums ir jāsteidzas, bet neaizmirsīsim arī skaitļus. Kāds ir šo asignējumu līdzsvars, kāda līdzekļa ir asignēta arī sociālajiem partneriem? away from the founders and the associates um, ir acīm redzami, ka mēs īstenībā mainīsim spēku samēru šajā priekšlikumā, tiks eh, iztērēts vairāk valsts līdzekļu un mazāk eh, uzņēmumu līdzekļu. Un tas visu šo dimensiju nedaudz sašķoba un Un tas visu šo vienošanos īstenībā uh, padarītu atšķirīgu. Es domāju, ka asignēto līdzekļu daudzumam no nozars ir jāpaliek uh, līdzšinējā līmenī, to nevajadzētu samazināt. Un nevajag piesaistīt valsts līdzekļus, lai šo līdzsvaru kaut kā atkal uh, nodrošināt. What, what in real terms that means, it's not a little bit of rebalance. Protams, tā varētu, tas varētu samazināt vi, budžetu, kas atvēlēts visam šim projektam, bet parlaments, mēs ļoti, mēs ļoti daudz par to cīnījāmies jūlijā, lai panāktu līdzekļu piesaisti kopīgi ar ēnu referentiem mēs vēlējāmies, lai šis priekšlikums patiešām realizētos un parlam, ja tagad parlaments pēdējā brīdī uh, mēģinās mainīt savu iniciatīvu, tas neizskatīsies nopietni. Tādēļ mums ir jāsaprot, ko tas nozīmēs praktiskajā dzīvē. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Vai vēl kāds vēlas runāt? Jāgars kundze no komisijas lūdzu, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties Barējas kundzei, referentei, un gribēju atzīmēt, mēs, protams, esam informēti, cik daudz, nav, cik daudz darba jūs esat ieguldījusi iniciatīvas sagatavošanā. Uh, pateicoties šai iniciatīvai, jūs vēlaties, lai vairāk preču un pasažieru tiktu pārvadāti pa sliedēm, pa dzelzceļu. Ir arī dzelzceļa pakotne, un Shift to Rail mums šķiet tāds tehniskais pīlārs, lai radītu šo vienoto dzelzceļu zonu. Jūs, protams, zināt, ka ir vēl ļoti daudz, kas jāmodernizē, un es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi vērtīgs. Uh, Komisija lūdz, uh, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Tas varēs veicināt inovācijas dzelzceļa nozarē, un es jūs lūdzu uh, stimulēt industriju un uh, pieņemt šo darbu tātad pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par grozījumiem, mēs varam atbalstīt lielāko daļu horizontālo grozījumu un esam gatavi ar jums sadarboties konstruktīvā garā, lai virzītos uz priekšu. Bet eh, astotais grozījums. Odī kungs teica, ka šis priekšlikums tika pieņemts pēc DFS un jau pašā priekšlikumā tika ierēķinātas mazākas summas, un ja būs vēl papildu, ja budžets tiks samazināts vēl vairāk, tad tas tiks samazināts jau divkārši. Lūdzu, nebalsojiet par astoto grozījumu, par pārējiem mēs varam vienoties, bet par astoto nebalsojiet. Lūkšu jūsu atbalstu, noraidot grozījumu. Apuča, Madame Barēā referentes grozījumi. Es domāju, ka mēs varam atrast risinājumus. Protams, ir vairāk grozījumu, ko komisija nevar pieņemt. Un jau izskanēja argumentācija, kādēļ mēs nevaram tos atbalstīt, kā Ēlera un Trautmans kun, Ēlera kungs un Trautmans kungs tik skaisti to formulēja. Es neatkārtošos, bet te ir tāda ļoti trausla. Mm, saspēle trausls līdzsvars, un ja mēs eh, tagad eh, visu to apdraudēsim, tas nebūs labi. Otrais, 15, 17 un 24 grozījums tie mums nav pieņemami. Mēs, protams, saprotam, eh, kas pamudināja referenti izstrādāt šādus priekšlikumus, bet 19. grozījumā mēs piedāvātu jaunu teksta redakciju. Mēs nevaram pieņemt šo grozījumu, piešķirt Eiropas dzelzceļa aģentūrai jaunas pilnvaras, bet C punktā es nolasīšu. Feeling as a single legal entity. The criteria listed in clause 1.2 shall automatically be represented in the governing board. This is the Commission attempt. Komisija tādā veidā mēģina atrast kaut kādu risinājumu. Mēs esam gatavi vest sarunas ar padomi, lai asociēto locekļu status būtu gandrīz līdzīgs dibinātāju statusam. Un viņi būs arī pārstāvēti valdē. Domāju, ka šāds risinājums uh, patiešām ir pietiekami veiksmīgs, lai varētu uh, nedaudz grozīt referents piedāvāto grozījumu. Ēlera kunga, Valdīja kunga teiktais un Trautmans kundzes teiktais, uh, es to visu ļoti uzmanīgi uzklausīju, bet gribēju teikt, ka 40, 30, 30 finansējuma proporcija tas viss uh, otrajā pielikumā, tas patiešām nav pieņēmami, bet uh, uh, inovāciju veicināšana dzelzceļa sektorā, tas viss ir ļoti svarīgi, un mēs esam gatavi diskutēt par kompromisiem. Paldies! Došu vārdu referentei, lai viņi varētu teikt savus uh, noslēguma vārdus. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Gribēju pateikties visiem, kas jau runāja. Eh, nos han dado poco tiempo, la verdad. Paldies visiem, kas uh, strādāja tik īsā laika brīdī un, protams, um, veltīja tam daudz enerģijas. Tas nebija pats vienkāršākais darbs. Komisijai jāapzinās, ka mums ir eh, nepieciešams pietiekam daudz laika debatēm. Tagad runāšu par konkrētiem punktiem. Sus palabras, uh, E, pero. Karvajo kundze pārstāvēja Odīkungu šodien. Mēs dzirdējām, kas viņam sakāms. Mums ir jāapzinās, ka šis ziņojums ir daļa no lielākas pakat, pakotnes un ir ieviest konkrēti standarti, no kuriem nevaram atteikties. Vairums politisko grupu piekrīt tam, Mēs tagad nevaram uh, sāk diskutēt par uh, ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, kuras dēļ nācās samazināt budžetu. Uh, tika minēts, ka e, jautājums ir jāatrisina pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā. Jā, mums ir jāstrādā visai grūtos apstākļos, spiediens ir ievērojams, bet ir jāparūpējas par e, pareizā līdzsvaru saglabāšanu, ir jābūt caurskatāmībai, ja mēs runājam par šo high speed un high capacity. Uh, Varbūt, ka man detalizētāk vajadzēja šo jautājumu izskatīt. Ātrvilcienus mēs vēlējāmies iekļaut aptvērumā. Sākotnējā ziņojumā tam netika pievērsts tik daudz vērības. Bet es noteikti pie šī jautājuma atgriezīšos un es uzskatu, ka ātrvilcieni arī ir jāpiemina šajā ziņojumā. Tagad runāšu par tiem jautājumiem, kas šķiet uh, bija vissvarīgākie. Es te negribu runāt par konkrētu uzņēmumu iesaisti um, uzņēmuma valdē. Te nav nekādu personisko interešu. Tika runāts par uh, sarakstu izveidošanu pirms konsultēties ar parlamentu. Runāšu vaļsirdīgi. sirdīgi tāpat, eh, tikpat vaļsirdīgi kā Ēlerkungs. Padome un komisija ir lēmušas, bet tas jau nenozīmē, ka parlamentam tagad vajadzētu aizmirst diskusijas. Ir jābūt eh, līdzvērtīgām iespējām, ir jābūt caurskatāmībai, eh, sarakstam ir jābūt tādam indikatīvam ar Uh, konsultējuši raksturu nevis slēgtam sarakstam. Jāsaka, ka runājot par asociētajiem partneriem un dibinētājiem, te ir um, zināmas problēmas. Kādas tiesības tad būs pa, asociētajiem partneriem un dibinētājiem? Un valdes locekļu saraksts Viņi izstrādās stratēģisko plānu, vai šim sarakstam ir jābūt patiešām slēgtam? Tad, kad ziņojums ir pieņemts, e, tad tikai tie uzņēmumi, kas atbilst kritērijiem, var iesaistīties šajā kopuzņēmumā. Tas varbūt būtu negodīgi. Ēlēr kungs teica, ka lēmums ir pieņemts. Protams, arī parlamentam sevi ir, e, šeit ir šis tas sakāms. Nu, jūs nevarat pieņemt visus lēmumus, neklausoties parlamentā. Ierunājam par līdzekļu asignēšanu. Mēs visai rūpīgi veicām aprēķinus un tos pārbaudījām, pārbaudījām visus skaitļus un ailītes. Un, ja mums būtu šis slēgtais saraksts un 10%, mums šķīta, ka 10% varētu paņemt no dibinātājiem un piešķirtos MVU. MVU katrā gadījumā ir Eiropas nākotne. Līdzsvars ir tāds pats, līdzsvars netiek izjaukts. Es nesaprotu, kādēļ tas rada tik milzīgas problēmas. Manuprāt, mums vajadzētu veidot dialogu, nevajadzētu konfliktēt. Komisija mums piedāvāja jau tādu gatavu priekšlikumu. Mēs tagad runājam par asociētajiem partneriem, kas atbilst kritērijiem, bet kādas būs viņu tiesības? Tie būs cilvēki, kas strādā nozarē vai pārstāvēs uzņēmums, kas būs tādi Eiropas uh, industrijas dzinēji spēki, domāju, ka komisijai vajadzētu pārskatīt savu pozīciju un atzīt, ka arī parlamentam ir savs sakāmais. Paldies! Yeah. Thank you very much! Lielas paldies! Referents kundze. Eh, man likās, ka mēs eh, ļoti labi pieturamies pie laika grafika, kas arī ir labi runājot par dzelzceļiem, bet eh, komisijai tomēr vēl ir kas sakāms, tāpēc es jums tagad dodu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšstāja kungs. Komisija tikai vēlētos eh, paskaidrot divas lietas eh, pēc eh, referents uzstāšanās. Mēs nevēlējāmies šo slēgto sarakstu, tā ir prasība, kas izriet no apvārs 2020, tas ir 19. pāns. Tajā mums ir jāgarantē pietiekami lieli publiskie un privātie resursi, lai varētu ierosināt šādu iniciatīvu. Līdz ar to Es vēlētos, eh, lai šī prasība tiktu ievērota, un jūs jautājāt arī par asociēto eh, biedru eh, tiesībām, kā jūs iepriekš to nu, noteicu šajā tekstā. Tur ir teikts, ka tad, tad, asociētie biedri. Uh, Eh, tiek eh, pārstāvēti eh, padomē, tas nozīmē, ka tiesības un pienākumi būs tādi paši pēc tam, kad viņi būs ieguldījuši tādu pašu naudas apjomu, un ar to parvaldības padoma nav slēgta. Un es vēlētos teikt, ka attiecībā uz augstu ātrumu komisija jums var piekrist, referents kundze. Mēs vēlētos iekļaut augstu lielu ātrumu un mēs vēlētos ierosināt 16 grozījumu tātad, uh, um, attiecībā uz horizontālo uh, budžetu. Mēs uzskatām, ka uh, šī ir būtiska iniciatīva, tomēr uh, mums nepatīk būt uh, par daļu no lielākām pakotnēm, uh, lai mums būtu pilnīgi vienāds liktenis visās Eh, jomās, to skatā arī attiecībā uz budžeta samazinājumiem, un ar to mēs uzskatām, ka šis būtiskais fails veicinās, eh, dokuments veicinās eh, attīstību dzelzceļa sektorā un veicinās darbvietu radīšanu Eiropā. Un parlaments pārvarēs kādas intereses un atbalstīs šo būtisko iniciatīvu. Pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Vai vēlaties rēģēt? Referents kundze. Eh, paldies. Attiecībās komisijas teikto. Eh, no visiem uzņēmumiem, kas ir eh, zlatajā un, un atvērtajā sarakstā, es īsti nesaprotu atšķirību. Es domāju, ka mums to vajadzētu pārskatīt. Es vēlētos iepazīties ar tekstu, uh, Es vēlētos eh, iepazīties ar nosīmiem, kas attiecās uz eh, asociētajiem biedriem. Paldies! Eh, paldies! Līdz ar to mēs varam beigt debats par šo ziņojumu. Es ierosinu pieturēties pie uh, laika grafika, uh, ka 20. februāris ir grozījumu iesniegšanas termiņš. Lai mēs eh, varētu pieturēties pie laika eh, grafika, kas 18. martā ir paredzēts balsojums, un būtu iespējams nosūtiet eh, šo ziņojumu uz aprīļa plenārsēdi. Paldies visiem! Komisija sēda tiek pārtrauta uz divām minūtēm, un tad desmitos mēs ķersimies pie balsošanas. Okay, the committee will come to order. And... Atsākām komiteju sanāksmi, ķersimies pie nākamā darba kārtības eh, punkta, kas ir balsošana. Es lūdzu eh, visus eh, atrast savas balsošanas kartes un tās ievietot balsošanas aparātā. Būs taisnība balsojums. Tā kā tagad uh, lūdzu balsosim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Cik es eh, saprotu, tad eh, vienam kolēģim kārtas eh, nav, un mēs to ņemsim vērā, ejot cauri daudzajiem balsošanas punktiem. Lielas paldies! Tagad ķeramies pie pirmā punkta. kas ir kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma. Anders Daters kundzes ziņojums. Vai jums nav balsošanas kārtas, jautā priekšētāja kungs? Tātad jūs vēlaties eh, runāt pēc tam. Eh, kā jūs eh, to zināt? Redzat, es neesmu Andrētas kundze, tomēr savas kolēģis savādēs vēlos pateikties visiem komitejas biedriem, arī komisijiem padomēji. Es saprotu, ka sadarbība pie šī ziņojuma bija izcila, tāpēc tiešām Andrētas vārdā liels paldies visiem! Kurš pār? Darīsim, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? To ņemsim vērā. Beidzam balsot. Es domāju, ka pieņems. 34 par, 1 eh, eh, pret. Tad eh, kopumā 34 par. Lielas paldies, apsveicu. Apsveicu Mandēra Tatērs kundzei. Bet tagad balsosim uh, par e Eiropas komisijas un no ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanu. Sartorī kundzes uh, ziņojums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 par, plus 2. Tātad 28 par, 2 pret, 4 atturis. Līdz ar to pieņemts. Paldies liels visiem. Līdz ar to balsošana ir veikusies. Tie, kuri um, ir jādodas projām, lai pasētu uz vilcienu, to var darīt. Belerkungs, lūdzu. Es uh, vēlējos uh, ierosināt uh, priekšsēdētāju kungam, lai mēs uh, uh vienā no nākamajām sanāksmēm iekļaut darba kārtībā uh, jautājumu par sadarbību pētniecībā starp Šveici un Eiropas Savienību. Tā ir ļoti laba ideja, saka priekšsēdētājs, bet eh, vai mēs eh, varēsim iekļūties Šveicē, eh, lai diskutētu šo jautājumu? Šabos. Tagad turpināsim darbu ar nākamo darba kārtības punktu. Un tagad esam nonākuši pie jautājuma par iepakojumu, izlietoto iepakojumu direktīvas grozīšanu, lai samazinātu vieglās plasmas iepakojumu maisiņu patēriņu. Bertau kunga ziņojums, viņš gan šodien nevarēja ierasties, tomēr Jordānas kundze ir šeit. Un eh, viņa eh, runās eh, Bertau kunga vārdā. Jūs varat vai nu uzskaidīt, vai arī uzreiz sākt. Paldies, priekšstāja kungs. Es nolasīšu mūsu referenta uh, viedokli. Uh, tas nav mans personīgais uh, viedoklis. Lūdzu, respektējiet runātāju, un ja jums ir kas runājams, tad lūdzu savas sarunas vediet ārpus šīs sanāksmes zāles. Arī tā, ka es tās nevaru dzirdēt. Jordāns Kundz, lūdzu. Es izteikšos Berto kunga vārdā. Viņš ir ziņotājs. Eh, komisijas mērķis ir um, mainīt uh, direktīvu par iepakojumu un izlietoto uh, eh, iepakojumu, lai samazinātu vieglās plasmas iepikumu maisiņu patēriņu. Un uh, um, te ir koncentrēšanās uz produktiem, uh, kuriem uh, ir, uh, kur saturs ir 11 uh, līdz 15 mikroni. Un uh, tas ir uh, labākais uh, iepikumu maisiņu veids. Un uh, mēs, uh, balsoties uz datiem, kur ir ievākti desmitajā gadā, varam minēt uh, faktu, ka uh, katrs Eiropas Savienības pilsonis izmanto un izmeta katru eh, gadu eh, simt, eh, vairāk kā 180 mm, mm, plasmas maisiņus, un 2010. gadā arī palielinājās piesāņojums dēļ desmit miljārdiem plasmas maisiņu, un tam bija nopietni ietekme uz vidu un Eiropas jūrām. Un galvenais mērķis kas ir jāpanāk ar šo eh, priekšlikumu, ir samazināta negatīvo ietekmi, kāda ir uz vidi eh, dēļ eh, šādu plasmas maisiņu izmantošanu, arī veicinot to lietotājiem izturēties atbildīgi un tam vajadzētu novest arī pie labāka resursu izmantojuma, un jo sevišķi vissvarīgākie grozījumi, kas ir eh, pašreizējā eh, ziņojuma projektā, attiecas uz eh, biobāzētiem produktiem, kuri atbilst 1.3.2.4 normai, un referents vēlētos arī uzsvērt to, ka šis ziņojuma projekts atbilst komisijas ziņojumam un aicina uz ātrāku ekonomisko izaugsmu Eiropā. Un, uh, Tas ir saistāms arī ar dalībvalstu uh, pūļņiem atjaunot un reaktivizēt uh, Eiropas uh, industriālās ražošanas uh, konkurētspēju. Līdz 2020. gadam uh, Eiropas uh, biobāzēto mm, produktu uh, lietošanas uh, pieaugums būs aptuveni 5,3%, kas novedīs pie tā, ka uh, Eh, ievērojami uzlabosies eh, tirgus eh, vērtība. Un līdz ar šo priekšlikumu dalībvalstis tiek mudinātas spērt nepieciešamos soļus, lai panāktu divus mērķus. Pirmkārt, divu gadu laikā, kopš direktīvas sākšanās spēkā, vajadzētu tad panākt šo mikronu paredzēto skaitu. Un otrs mērķis eh, trīs gadu laikā eh, pēc direktīvas stāšanās spēkā eh, šīs ļoti, plānā, ļoti plānie maisiņu lietojums tātad, līdz desmit mikroniem. Tātad šis iepakojums, kas tiek izmantots augļu un dārzeņu iepakošanai lielveikalos. Un referents uzskata, ka šādu maisiņu izmantošanas ierobežošana ir jāveic tādā veidā, lai e, tirgus e, varētu atrast e, citas labākas alternatīvas. Tomēr būs iespējams ne tikai piemērot standārtus, bet arī nebūs pārāk, nebūs iepakojuma ražošanas pārprodukcija. Ir jāroda pareizie risinājumi iepakojumu, produktu iepakojumam, jo vajadzētu novērst to, ka produkti tiek pārāk daudz uh, E, iepakoti un vajadzētu e, arī e, nodrošināt higienas standārtus neiepakotiem produktiem. Un tā sauktie ļoti vieglie maisiņi ir jāaizvieto ar jaunām tehnikām, kur var ieviest arī pārstrādājumu papīru un citas alternatīvas. Un tā kā tie var eh, tiek, eh, tiek izmantoti eh, arī neiepakotiem vārtīgas produktiem, tad direktīva uz tiem neatieksies. Un šīs vieglā, vieglie plasmas maisiņi, kuri atbilst standartam, kas ir noteikti 2003. gadā, un kas var tikt eh, no jauna izmantoti kā konteineri organiskajiem uh, eh, atkritumiem saskaņā ar Eiropas eh, direktīvu no 2008. gada par uh, atkritumiem, tie tiek izslēgti no šīs direktīvas aptvēruma. Un mēs arī uzskatām, ka, un referents uzskata, ka visi pasākumi, kas ir iekļauti šajā priekšlikumā, ir pozitīvi jāvērtē, tāpēc, ka tie nosaka vienotus noteikumus par iepirkumu maisiņiem, uh, Un tādā veidā e, tiek e, piešķirts e, tā juridiskā skaidrība. Šādai iepakojuma, šādam iepakojuma veidam. Tas bija referenta viedoklis, Berto kunga viedoklis. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad vērts Prodīkungam lūdzu. Paldies, Restāja kungs! Es eh, vēlējos eh, runāt eh, par principiem, kas mani mudināja pieteikt grozījumus. No sākuma vēlētos paskaidrot vairākas no definīcijām. Bio-based nozīmē tātad šo izēju materiālu, kas ir bioloģisks biomasa. Bet eh, kas jebkurā gadījumā nav uh, garantija tam, eh, ka produkts būs bioloģiski uh, degradējams un ka to varēs izmantot kompostam. Tās ir tādas īpašības, kuras uh, ir uh, definētas Eiropas standartā. Līdz ar to tās ir uh, kā pamats priekšlikumam, kurš balstās uz uh, iepriekš pieņemtiem mērķiem. Un šeit man vajadzētu arī uzsvērt eh, to, ka šie iepirkumu eh, maisiņi, kas ir plānie maisiņi, tiem ir būtiska funkcija, jo tie eh, garantē aizsardzību no šiem neiepakotajiem produktiem, un līdz ar to tie ir būtisks pamats pārtiks higiēnai. Tad, tad eh, es eh, vēlētos uzsvērt eh, to, cik tas ir noderīgi, jo nevaru piekrist tam, ka ir jāuzliek nodokļi. Šiem, šim iepakojumam balsoties uz izcelsmes veidu, uh, būtiski ir tas, lai mēs eh, pilnībā nonāktu eh, pie eh, tā, ka produkti, šie iepakojumi, var teikt, pilnībā bioloģiski degradēti. Tas ir vissvarīgākais. Un tieši par to mums uh, nevajadzētu eh, celt eh, klajā iebildumus saistībā ar pārdošanu. Un, ja tiks eh, tātad iznīcināti visi šie uh, maisiņi, kuri nav pārstrādājami bioloģiskā veidā, visā pārējā mums ir Eh, jāizmanto eh, šie materiāli, kas no vienas puses eh, dod šo drošību, kas no vienas puses ir higieniski, bet no otras puses, kas attiecās uz vidas aspektiem. Tad tie, tos ir iespējams bioloģiski sadalīt. Tas ir visbūtiskākais, tāpēc ka cits starpā Eh, šie pasādājumie maisiņi var arī tikt izmantoti eh, arī dažādiem eh, mitriem produktiem. Tos var izmantot arī uzlabojot šo te tātad, mitroproduktu savākšanu. Un ja mēs eh, eh, to ievērosim, tad būs iespējams eh, atvieglot šo te iepakojumu savākšanu. Vēlējos teikt, ka pastāv dažādas iespējas ražot tādus maisiņus, kuri uh, uzlabo atkritumu savākšanu un kuri garantē to pilnīgu uh, pazušanu. Un tie ir standarti, e, kuri jau ir spēkā, un līdz ar to tie var sniegt garantiju tam, ka e, pilnīgi viss tiks iekļauts e, ilgspējīgā sistēmā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hasīkundzei. Paldies, priekšsēkungs, paldies referentam un Jordāns, Jordāns kundzei. kā referenta aizstājējai. Komisijas priešakums zināmā veidā ir atbalstāms. Tas, kā ļoti būtiski jautājumu, tomēr komisijas priešakums ir pārāk vājš, manuprāt. Diemžēl jāsaka, ka ITR komitejas referents viņa priekšlikuma projekts arī ir pārāk vājš. Pirmkārt, attiecībā uz šo problēmu kopumā Jordāns kundze jau minēja šo milzīgos eh, plasmasas maisiņu skaitu, kas eh, tiek eh, izplatīti vidē, ar ko vidi tiek piesārņota. Es vēlētos tam piebilst, to, ka Ziemeļjūrā ir pētīti eh, jūras pūtni un vairāk kā 90% eh, no viņiem eh, viņu graušanas sistēmā ir plasmasas atkrituma atliekas. Un tad viens no 20 Um, jūras putiem ir um, brīvs no šādiem atkritumiem savā ramošanas uh, sistēmā. Apvienotajā karalistē ir aprēķināts, uh, ka uz katru jūdzi 72, uh, 72 uh, iepakojumi uh, tad nonāk jūras krastā un ir tādas jūras teritorijas, kur plasmasas uh, kur ir sešreiz vairāk eh, eh, eh, plasmasas atkritumu jūrā nekā planktonu. Tā ir milzīga vidas problēma. Mums kaut kas ir jādara lietas labā. Attiecībā uz komisijas priekšlikumu, kā jau es teicu, tas, manuprāt, ir pārāk vājš, un komisijas priekšlikums ir tikai juridiskais balsts tām dalībvalstīm, kuras vēlas Eh, tad eh, risināt eh, nacionālus jautājumus, tas nekādā citā veidā nemudina samazināt plasmasas maisu izmantojumu. Līdz ar to es lielā mērā varu piekrist vīdes komitējai, jas referentēji Margaretai Aukenai, kur ierosina to, ka būs uh, 80% samazinājums. Šāds mērķis, kas ir jāpanāk divu gadu laikā. Tā lai katras valsts mērķis būtu atkarīgs no pašreizējā plasmas maisiņu izmantojuma. Un tad valstīs, kurās plasmas maisiņu izmantojums ir plašāks, šis mērķis būs augstāks. Un otrādi, tas izklausās eh, diezgan sarežģīti, tomēr eh, visās valstīs, eh, kur ir pārbaudīts, kur ir ieviests šāds obligāts maksājums par plasmas maisiņiem, ir bijis ievērojams uh, samazinājums plasmas maisiņu izmantošanā. Un vēl eh, detalizētāks komentārs attiecībā uz eh, plānajiem plasmas maisiņiem, eh, kurus var izmantot kā organisko atkritumu konteineriem. Tas ir pēdējais grozījums, kur ir ierosinājusi ITRIS referente, referents. Es atbalstu to, ka ir eh, tad, tad, tad, šāda atšķirība starp tradicionālo plasmasu un neorganisko plasmasu eh, un eh, pilnībā bioloģiski sadalām plasmasu. Tomēr es domāju, ka referenta ierosinātais sadalījums ir pārāk neskaidrs. Daudzos gadījumos arī E, tā e, sauktā okso sadalāmā e, plasmasa tiek pārdota kā bioloģiski sadalāma, kaut arī tā tāda nav. tā vienkārši eh, sadalās mazos eh, gabaliņos, kurus cilvēks eh, nevar ar aci saskatīt, tomēr, ja kurā gadījumā šie gabaliņi ir kaitīgi vidēji un tie gal galā nokļūst pārtikas ķēdē. Un šajā ziņā es arī piekrītu Markutai uh, Aukenai, ka okso uh, sadalāmie maisiņi ir kopumā jāaizliedz, un Uh, ir jābūt īpašai attieksmē tikai pret tādu plasmasu, kura ir pilnībā bioloģiski sadalām. Paldies! Paldies! Tagad uh, Krāmerkungs lūdzu. Paldies! Es šodien pārstāvu Kroicmanu kungu. Viņš ir ēnu referents. Šim atzinumam nevarēja ierasties un tādēļ lūdza, lai es izsekos viņu vietā. augstu vērtēju šo labi pārdomāto referenta ziņojumu. Man ir daži īsi komentāri un debatēs eh, par plasmasas maisiņiem mums vienmēr ir jāapzinās, ka ir jāsamazina plasmasas atkritumu daudzums, bet mums nevajadzētu varbūt stigmatizēt pilnīgi visus no mākslas, no mākslīgajiem uh, materiāliem uh, ražotos produktus. Un jāpadomā, kādas būtu alternatīvas. Varbūt, ka komisija varētu atbildēt. Kämen, wo weniger Plastiktüten benutzt werden, möglicherweise weil Mitgliedstaaten zum Mittel des Verbots greifen. Ja dažas dalību valstis atteiksies no plasmasas maisiņu izmantošanas, ko tad tās darīs? Uh, Varbūt vajadzētu izmantot vairāk papīra maisiņus. Un ko tas nozīmēs videi? Ja mēs e, izmantosim mazāk plasmasas maisiņus, bet papīra maisiņus, tas ir jautājums, e, kas neviļus iešaujas galvā. Otrs jautājums. Es esmu vides komitejas loceklis varētu teikt, ka ievērojot subsidaritātes principu, tas ir jāatstāja dalību valstu pārziņā, kā dalību valsts samazina šo produktu skaitu, bet jau vairākus gadus es redzu visai nepatīkamu tendenci ka mēs e, it kā izmantojam vienotā tirgus principus tajā pašā laikā, atstājot dalību valsts ziņā to, cik augsts vidas standarts ievērot. Nu, beigās varētu rasties e, tāds, e, tāda milzīga puzle, katrai valstī būs šis savs fragments, katra vidas standartus ievēros atšķirīgi. Un galu galā, nu, diez vai tas nāks par labu videi un dabai. Un es domāju, ka tas noteikti nav Eiropas Savienības uzdevums vai ieviest nodevus uz šādiem plasmas maisiņiem. Un domāju, ka mums vajadzētu ka mums nevajadzētu uh, šīs diskusijas uh, atdalīt no diskusijām par uh, to, kādiem ir jābūt šo, šāda veida atkrituma apstrādes noteikumiem. Ir dažādi atk atkārtotas izmantošanas pārstrādes noteikumi, un mums vajadzētu padomāt par atkritumu apsaimniekošanas uh, priekšrakstu īstenošanu visās dalību valstīs. Mums nevajag varbūt par katru atsevišķu produktu, par katru atsevišķu atkritumu veidu te diskutēt, vajadzētu runāt par apsaimniekošanu kopumā. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies. Henninga komentētos vārds. Paldies, priekšsādātāji! Un atkal, vēl vienreiz mēs runājam par tēmu, kur Eiropas Savienība varētu spērt tādus ļoti avangardiskus soļus, aizsargājot vidi, aizsargājot cilvēku intereses un, lai aizsargātu arī dzīvnieku intereses, tāpat arī nozars un attīstības ziņā, un tāpat laikā atkal es sajūtu, ka mēs paliksim kaut kur vidusceļā. Tātad vai mēs iesim uz priekšu vai atpakaļ? Kā tad būs? Par ko mēs te runājam? Ja vairāk nebūs maisiņu, tad eh, ko? Cirtīsim kokus un taisīsim papīra maisiņus. Eiropā pastāv, ir pieejami pilnīgi bioloģiski sadalāmi maisiņi, kurus ražo no uh, kukurūzas, no kartupeļu izēvielām. Tā tad ir iespējams tādā veidā virzīt pētniecību Un jāsasaista pētniecība lauksaimniecības nozarē ar šiem plasmas maisiņiem, lai mēs varētu aizsargāt vidi. Jau šobrīd komisijas priekšlikums nav pietiekams, jo tas nav pietiekami dziļš un tas uh, aizstāv tikai naftas uh, lobby intereses. Mums ir jādomā par uh, uh izēju materiāliem, par izēju materiālu trūkumu un jāorganizē viss šis darbs tādā veidā, Mēs nevaram pieļaut arī, ka šie uzņēmumi tikai pārvietojas uz valstīm, kur uh, darba izmaksas ir lētākas. Tā tad ir jāuzliek papildus nodoklis visiem tiem produktiem, kuri ir uh, kaitīgi vai bīstami dzīvniekiem un tāpat arī cilvēkiem. Atbrīvojums no nodokļa tiem produktiem, tiem aizņiem, kas ir pilnīgi bioloģiski sadalāmi. Tā tad ir jābūt saiknei starp uh, pētniecību, lauksaimniecībā un rūpniecībā, lai attīstītu Eiropu. Un jautājums par to, vai katrs varētu pirkt to, ko viņš grib pirkt. Jā, principā jau jā, un tas arī ir ļoti svarīgs jautājums šeit uh, Eiropas parlamentā. Protams, ir jāatstāja brīva konkurence. Un attiecībā uz naftas produktiem un uz tiem bāzētajiem izstrādājumiem politika ir tāda, jā, ka šie resursi pietrūkst un tāpēc tikai palielinās uh, cenas. Uh, bet, kā jau es teicu, pētniecība un attīstības tendences lauksaimniecībā rada šo iespēju tuvināt tātad lauksaimniecību un uh, rūpnieciskās ražošanas sektoru. Paldies! My... Paldies! Eh, tagad vērts Merkīs kundzei. Paldies, priekšstāja kungs! Atvainojos, eh, kā nokavējos. Šobrīd mēs strādājam pie kompromisa grozījumiem NV eh, komitejā Un eh, mēs redzam eh, to, ka plasmasas maisiņi nav tik daudz atkritumu jautājums. Un tur nav tik daudz iesaistīti resursi, bet tas tieši jautājums, kas skara atkritumus. Un tas ir arī jautājums eh, par sabiedrības uzvedību, tāpēc, ka dažkārt to ir iespējams ietekmēt ar politiskiem mēriem, ne vienmēr, bet dažkārt. Uh, Un uh, Somija un Īrija eh, izmanto 300 reižu mazāk eh, plazmas maisiņu nekā citas valstis, un tas visticamāk ir dēļ šādiem politiskiem uh, pasākumiem. Un es varu piekrist referentam attiecībā uz uh, to, ka vajadzētu aizliegt uh, šos uh, vieglos maisiņus, bet vajadzētu noteikti jaunu mērķi uh, 125 reizes mazāk. Ir diskusijas par šo aizliegumu, un es eh, vēlētos teikt, ka varu piekrist eh, tam, ka vajadzētu būt visā Eiropas Savienībā aizliegumam, eh, aizliegumam par šādām par šo vieglo plasmas mēsiņu izmantošanu. Un šīs, šie vieglie maisiņi smagi ietekmē vidi, tam ir ietekme arī uz jūrām un Eh, vēl viens fakts ir tāds, ka ļoti eh, plānie maisiņi nav iekļauti pašreizējā ziņojumā. Līdz ar to es eh, risinās diskusijas par to, vai tos izslēgt no aptvēruma, esmu atvērta diskusijām, tomēr šobrīd es tos vēlētos iekļaut šajā 80% mērķī. Lieta ir tāda, ka nav datu par šiem ļoti plānajiem maisiņiem, Un līdz ar to to ir grūti izsakot, tomēr eh, iepakojuma eh, direktīva nosaka eh, ziņošanas pienākumu, un es vēlētos piekrist vairākiem komentāriem, kur jau šeit izskanēja, tādā ziņā, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs šo visu tiesību aktu nenodalītu no atkritumu likumdošanas, jo, protams, ka tā ir daļa no tā, lai tiktu īstenota atkrituma ietver direktīva pareizā veidā. Tas ir tās kā papildinājums, bet jebkurā gadījumā daļa no atkrituma direktīvas. Un šeit šeit mēs eh, strādājam pie visām eh, idejām. Un eh, tas, kā mēs izmantojam maisiņus un kā mēs uzvedamies, mums nevajadzētu izmantot kādas tā, kādas idejas, kā piemēram izmantot kādus tīkliņus. Eh, vairums no plasmas maisiņiem tiek izmantoti pārtikas eh, un ēdināšanas eh, sektorā. Es domāju, ka tam ir jābūt arī mūsu galvenajam mērķim, lai šis, šie mēri skārtu tieši šos sektors un vēlāk arī citus sektors, kā piemēram interneta sektors šobrīd izmanto ārkārtīgi daudz plasmas maisiņu, un viņi. Un, un tās ir ārkārtīgi biezas, uh, bie, biezi maisiņi, un nav atrast veids, kā tos aizvietot. Tomēr es domāju, ka uh, Tai vajadzētu būt nākamajai fāzai un pēc uh, tad, tad, 2020. gada. Un tad, tad šie nerūpnieciskie apstākļi, apstākļi arī ir eh, diskutējums jautājums ir dažādas definīcijas eh, mežiem, kuri ir bioloģiski sadalāmi, un fakts ir tāds, ka eh, tie visi nav bioloģiski sadalāmi, jo dažkārt paliek eh, kādi atlikumi, un tāpēc ir jāuzlabo uz definīciju. Kā piemēram, ir tāda lieta kā okso bioloģiski sadalāmā maisiņš, kas nav patiesībā bioloģiski sadalāms, to vajadzētu izņemt no lietošanas nākamo gadu laikā, kā ir minēts Eh, ziņojumā, eh, kur ir uzsācis eh, mans kolēģis Prādīkungs. Un ir bijušas arī diskusijas par subsidiaritāti. Šīs diskusijas ir ļoti veiksmīgas, tāpēc, ka mēs redzam to, ka ir valstis, kurās ir ļoti zems plasmas maisiņu patēriņš, un ir tādas valstis, kuras izmanto 300 reižu vairāk plasmas maisiņu, un tā ir milzīga atšķirība. Um, tas nozīmē, ka dažas politikas uh, darbojas un citas atkal nē. Un jautājums ir tāds, uh, ka uh, to vajadzētu paspināt ar Eiropas uh, tiesību aktu palīdzību. Es varētu teikt tikai to, ka uh, manā politiskā uh, ja, grupa joprojām par to diskusē, diskutē. Un es uh, teiktu, ka pilnīgi uh, noteikti tas ir primārs jautājums. Un nākamais jautājums ir par to, kā mēs varam strukturēt mūsu kompromisus. Uh, Tomēr, manuprāt, ja mēs e, tiešām izvēlamies e, šādu e, likumdošanas veidu, tad aizliegums 2020. gadā būs iespējams. Paldies! Vai ir vēl kāds kolēģis, kurš vēlas izteikties? Tādā gadījumā tagad dodu vārdu komisijai, Millers kundzei. Vai Miller kungam? You, Mr. Chairman. Um, first of all... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pirmkārt pateikties eh, referentam par veikto darbu. Eh, pateicos visiem, kas piedalījās diskusijās. Eh, komisija noteikti ņems vērā visus komentārus, kas tika izteikti. Ņemsim to vērā turpmākajā saskaņošanas procedūrā un turpmākās diskusijās. Bet runājot eh, par šo iniciatīvu citu iniciatīvu kontekstā, domāju, ka tas ir svarīgi, jo, kā jūs esat konstatējuši, šeit ietvers ir ļoti ierobežots, jo ir skaidri redzams, ka uh, eh, plasmas maisiņi rada piesārņojumu un Tāpat laikā jautājums ir daudz plašāks. Ir liela problēma saistībā ar plastmasas maisņiem kā piesārņojumu. Tā tad ir ļoti būtiskas diskusijas uh, par to, kā vajadzētu rīkoties, un tas viss, protams, ir plašāks nekā šis konkrētais dokuments. Šī dokumenta tvērums ir ļoti ierobežots. Tas attiecas tikai uz uh, plāniem, plasmas maisiņiem, plasmas plēvēm, un ies, iemesls ir tāds, ka mērķis ir cīnīties pret uh, jūru piesārņojumu, kur ļoti lielu ļaunumu nodara tieši plastmasas maisiņu, plastmasas. Un 80% jūras piesārņojumi ir plastmasas maisiņi, plastmasas izcelsmes produkti un visi šie plastikas produkti. Satur Tātad jūras piesārņojums ļoti lielā mērā tieši ar plasmas maisiņiem, un tas nozīmē, ka, ja mēs samazinātu plasmas maisiņu lietošanu, tas samazinātu arī piesārņojumu jūrās. Ir bijis lūgums no padomas komisijai rīkoties, tāpat arī šādas prasības rīkoties ir izteikuši parlamenta deputāti eh, savos jautājumos, kas ir vērsti komisijai. Eh, prasības ir nākušas arī no sabiedrības tātad veikt kaut kādu konkrētu darbību šajā jomā. Komisija attiecīgi sāk strādāt pie šī priekšlikuma ar domu izstrādāt tādu ierobežotu apjomu priekšlikumu, kurš varētu tikt pieņemts, cerams, pietiekami drīz, un kas savukārt ļautu dalību valstīm īstenot pasākums saistībā tieši ar šo konkrēto jautājumu, protams, bet šis nav vienīgais piesārņojuma veids un process, It īpaši mēs runājam par plastikas piesārņojumu, plasmas piesārņojumu, par um, iepakojumu maisiņiem. Gribētu teikt, ka šobrīd notiek trīs ļoti būtiskas iniciatīvas, tās ir procesā. Pirmkārt tiek pārskatītas vairākas atkrituma direktīvas, arī iepakojuma direktīva to skaitā, tā sauktā, nu, tāda kā veselības stāvokļa pārbauda šajā jomā, likumdošanas jomā, un tad tiek uzdot jautājumi par šīm direktīvām, vai tās ir pietiekami iedarbīgas, uh, vai varbūt ir kaut kādi novecojuši nosacījumi, vai tās ir saskaņotas ar uh, atkritumu ietvar direktīvu, tāpat arī vai ir jādara kaut kas vairāk, vai ir nepieciešami kādi papildus nosacījumi, lai kaut kā diferencētu, piemēram, cik liela procentuālā daļa ir uh, jānodrošina, lai tā būtu atkārtojuma pārstrādājuma un cik lielai daļai jābūt ir bioloģiski noārdāmai, tā tad vai šādus mērķus vajadzētu noteikt. Šis pārskats vēl nav pabeigts. Kā jūs saprotat, tas ir tāds ļoti visaptvarošs pasākums. Un tad bija tāds iespējas, ka samazinot plast, plasmas maisiņu lietojumu, pielietojumu varbūt kaut kādā veidā varētu mazināt šo dramatisko situāciju jūrās. Un tāpēc sajūta bija tāda, ka nevar vairs gaidīt un jāveic, protams, šī, kā es teicu, plašākā um, atkritumu tiesību aktu veselības pārbauda, bet um, jārisina arī šis jautājums. Ir vēl viena iniciatīva, kas ir uzsākta, tas ir par plasti, plasmas atkritumiem jo, kā jūs zinat, nav Eiropas Savienībā tādas vienotas pieejas attiecībā uz uh, plasmas atkritumiem. Zaļā grāmata ir publicēta un Ir notikušas arī sabiedrības konsultācijas. Šo diskusiju rezultāts un turpmāki pētījumi arī tiks ņemta vērā tādā plašākā pārskatā. Laika grafiks, grafik, grafiks ir tāds, līdz vasarai varētu tikt izstrādāts pirmais komisijas darbinieku darba dokuments, lai gatavotu tālākas diskusijas balstoties uz uh, pētījumiem par direktīvas iedarbīgumu, efektivitāti. Tātad tie rezultāti, kas uh, cerams izkristalizēsies, tie reāli droši vien būs uh, iekļaujam tiesību aktos 15. un 16. gadā, tas nozīmē, ka šobrīd mums ir tāds ļoti ierobežots iespējas šim konkrētiem priekšlikumam. Kā jau tika minēts, tajā netiek aplūkoti daudzie un dažādie plasmas veidi, jo mērķis ir samazināt tieši piesārņojumu ar plasmas maisiņiem. Kā jau tika minēts, tirgu ir pieejami, bioloģiski noārdāmi, plasmasas maisiņi, bet tas notiek tikai ļoti kontrolētos eh, noteikumos. Tātad tur ir jānodrošina zināms mitrums un konkrēta konstanta temperatūra, un, protams, ka šie apstākļi neeksistē jūras vidē. Tātad jebkurš plastmasas maisiņš, vai nu tas ir bioloģiski noārdāms, vai ar skābekli noārdāms, vai arī tradicionālais plastmasas maisiņš, jūrā vienkārši sadalās ļoti mazās daļiņās, mikrodaļiņās, un šīs plasmas eh, daļiņas tā arī paliek un saglabājas vidē, gluži tāpat kā jebkurš cits eh, plasmas piesārņojums. Tātad, un tāpēc mēs negribētu, lai bioloģiskā noārdāmība tiktu šeit uzstādīts kā tāds liels kritērijs. Tālāk ļoti plāni plasmas maisiņi, tādi, kuros iesaņo, teiksim, dārzeņus Šie maisiņi netiek izslēgti no priekšlikuma, kaut gan komisija apsvēra tādu iespēju, bet gal galā, kad jūs dodaties uz veikalu, jūs uh, redzat, ka šie maisiņi tādos ruļļos, jūs varat noplēst, cik maisiņus vien jūs gribat, un bieži vien tos izmanto bez tādas reālas nepieciešamības. Cilvēkiem vienkārši ir tāds uh, pieredums, ka šos maisiņus var ņemt un izmantot, un, un vairāk nekā vajag tā ka varbūt pavisam vienkārši pasākumu būtu jāveic, teiksim, varbūt izliekot uh, tādus paziņojumus uh, virs šiem rullīšiem, ka ņemiet tikai tik maisiņus, cik jums vajag, domājiet par vīdi, varbūt arī tā varētu samazināt šo plastikas maisiņu izmantošanu. Tā ka jebkuros apstākļos ir iespējams tomēr ietekmēt un samazināt šo plastmas maisiņu izmantošanu. Priekšlikums jebkurā gadījumā būs tāds diezgan vispārējs, jo mēs domājam, ka tas ir jāatstāja dalībvalstu ziņā definēt tieši kādā veidā dalībvalsts īstenos jebkādus pasākums. Pašreizajā situācija ļoti skaidri demonstrē, ka jebkāds pasākums, ko veiktu dalībvalsts, tā būs uzreiz tūlītēja ietekme rezultāts. Un Kā jau šeit tika norādīts, tikai ir, protams, dalība valsts, kurās nav nekāda pasākuma veikt un kur ir ļoti liels šāds pasnas maisiņu patēriņa veids. Tāpēc proporcionalitātes princips ir jāiekļauj šajā priekšlikumā, tā tad ir jānosaka, ka ir jāveic darbība, bet dalība valsts paši lem kādā veidā un cik lielā mērā. Tātad tas ir galvenais no komisijas puses. Paldies! Right, thank you very much. Labi, liels paldies. Pieņemu, ka kāds eh, ir piefiksējis visus šos izteiktos komentārus eh, referenta vietā, jo referents diemžēl šodien nav klāt. Personīgi grozījuma iesniegšanas termiņš ir nākamā pirmdiena, 17. februāris, eh, pulksten 12 dienā, tā tad jums ir jābūt agram rīta putniņam, lai vēl kaut ko pagūtu 17. un es atvainojos, ka tas esmu es, kas to saka, bet. Uh, Mums jāatgādina kolēģiem, ka grozījumiem ir jābūt tikai vienā valodā, tāpēc ka mums ir atkal ierobežojumi laika grafika ziņā. Mums ir ļoti īsts termiņš paredzēts šo grozījumu iesniegšanai. Tātad grozījums gaidām tikai angļu valodā. Es ārkārtīgi atvainojos citu valodu lietotājiem, bet līdz ar to mēs noslēdzam diskusijas par šo jautājumu un pārējām pie. Uh, notiekošajiem trilogiem, tā tad informācija par uh, tiem, par investīciju pakotni. Un tagad vārds Ramstorfungam. Thank you, Chair. Um, uh, until now we had... Paldies, līdz šim mums ir bijusi viena sanāksme. Trīspusējā, trīspusējās sarunas un jāsaka, ka Praktiski visas sarunas notika ļoti gludi, un visi e, šķēršļi tika, tā teikt, atrisināti. Viss sarežģītākā, grūtākā sanāksme saistībā ar manu ziņojumu Eurostārs 2. Tur bija divi tehniski sarežģīti jautājumi, un abi tika atrisināti. Tā tad e, līdz šim nekādu problēmu nav. Uh, Un es ceru, ka uh, ziņojums nonāks plenārsēdē un ka attiecīgi tiks arī apstiprināts, ka tas viss notiks saulēcīgi. Paldies! Brīnišķīgi, ļoti labs ziņojums. Vai kādam ir kādi komentāri, kādi papildinājumi? Uh, klusums ir atbalsts un piekrišana, tātad viss ir kārtībā. Liels paldies! Ar to mēs noslēdzam arī šo darba kārtības jautājumu un gribu tikai informēt, ka nākamā sanāksme Mūsu komitejas sanāksme notiks 24. februārī. Tā būs uh, pirmdiena, tas, tas būs Strasbūrā. Tā šķiet ir mūsu pēdējā sanāksme. Nē, priekšsādātājiem saka, ka mums vēl būs uh, 17. un 18. 18. martā vēl sanāksmes. Tā tad paldies visiem, kas uh, bija šajā sanāksmē. Un mēs noslēdzam savu darbu. Lai jums patīkam nedēļas nogalu.